un tad termiņa pagarinājums tiek uzskatīts par apstiprinātu. Es atvainojos, es neesmu pārliecināts, ko, ko jūs īsti gribat teikt, kolēģi. Kaut ko pārpratu. Tātad šis punkts par terorismu apkarošanas komiteju ir apstiprināts. Nu, tālāk um, nākamais balsošana. Zivju mirstības diapazoni, um, personāls balsojums, uh, sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Beidzam balsot, un šis ziņojums ir pieņemts. Tālāk Geringer de Odenbergs ziņojums. Vēlreiz viens balsojums personāla balsojuma formā. Sākam balsot, lūdzu. The, the vote is closed. Beidzam balsot. And that has been approved. Un arī šis ziņojums ir pieņemts. Begina ziņojums ir divi balsojumie e, nolīgums ar Šveici par izcelsmi. Personāla balsojums sākam balsot, beidzam balsot. Un šis ziņojums ir pieņemts. Tālāk arī Begina ziņojums es un Norvēģijas nolīgums, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk viegas ziņojums, personāla balsojums, sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais um, Agilērs Garsīs ziņojums, uh, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Tālāk. Kaputo ziņojums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Arī pieņemts. Rodostas ziņojums. Daudzgad plāns eh, bentiskajiem krājumiem Ziemeļjūrā. Mums ir eh, priekšlikums noraidīt komisijas priekšlikumu. Eh, tad balsojam par šo priekšlikumu, ceļot rokas. Kas par? Pret? Atturs? Noraidīts? Tādā gadījumā es došu vārdu. Eh, nē, es atvainojos tālāk personāla balsojums. Priekšsēdētājs. Mm dos, dod vārdu deputātam. Voorzitter, dank u wel. Uh, ik doe een beroep. Uh, paldies, priekšsēdētāji. Es uh, gribu runāt par 59.3. Mm, grozījumu. Pirms mēs par kompromisu balsosim, mana grupa vēlas, lai šis mm, teksts tiktu mainīts. Uzskatām, ka šis grozījums pārāk attālinās no mandāta, ko pieņems parlaments. Šeit um, ir pārāk plašs aptvērums saistībā ar starptautiskām organizācijām. Mums ir jāglāb Ziemeļjūras krājumi un jāsaka nē pārzvejai. Kas uh, personālbalsos, kas par? Sākam balsot, es atvainojos, jā,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 Es atvainojos, eh, ka te nav īsti skaidrs Hāzienkamps eh, kundzes priekšlikums tika uzklausīts. Un tagad balsojam par Hāzienkampas kundzes priekšlikumu. Kas par? Nē, tas ir elektroniskais balsojums labos. Jau priekšsēdētājs sākam balsot. Beidzam balsot. noraidīts. Tad eh, turpinam balsot personāla balsojuma formā par 103. Sākam balsot. Grozījums 103. Beidzam balsot. Vēlreiz sākam balsot. Tagad sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Tālāk nākamais grozījums, 104. ceļot rokas, kas par pret atturs pieņemts. Tālāk nāk, nākamais eh, grozījums Elizabetes Morāns Šarķie un Džongērijas ziņojums. Es saprotu, ka Mar Martāna kungs grib izteikties, lūdzu. Paldies, prieksēdētāji! Es gribu apstrīdēt trialoga rezultāts. Mēs gribam pieprasīt balsojumu par pilnīgi visiem grozījumiem. Visiem grozījumiem. Uh, jā, šo priekšlikumu mēs balsosim ceļot rokas. Kas par šo priekšlikumu, kas pret? Atturs. Tas nav apstiprināts. Tādā gadījumā mēs balsosim par 39. grozījumu personāla balsojuma formā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk, ceļot rokas, balsosim par 55. grozījumu, kas par pret atturs pieņemts. Tālāk Engstrom ziņojums, Engstromas ziņojums personāla balsojuma formā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk eh, Skota eh, Kato ziņ, ziņojums. Sākam balsot, personāla balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts. Lūdzu, dod jums vārdu, kundze. Priekšsēdētāja kungs, tā kā divi pēdējie dokumenti bija ļoti sarežģītā veidā mums nodoti. Lielākā daļa deputātu ne līdz galam saprata, par ko mēs īsti balsojam. Ja mēs runājam par darbinieku nosūtīšanu, jūs neteicāt, par ko īsti mēs balsojam. Jūs teicat, balsojam! Tāpēc arī lūdzu runājiet ļoti skaidri un gaiši, lai visiem ir skaidrs, par ko notiek šobrīd balsojums. Jā, Lavieckas kundze tā nav pārtrauc priekšsēdētājs, kad e, tika likts uz balsošanas. Es teicu, kas tas ir par balsojumu, kas tas ir par ziņojumu. Tika balsots un bija vairākums Jelavickas kundze, es jums nepiekrītu. Tagad mēs turpināsim. Gutelārnda ziņojums, tas ir viens balsojums, personāla balsojums, un mēs sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to balsošanas daļa ir beigusies. Tagad mums ir balsošanas skaidrojums, un tāpēc arī visi, kas nepaliek, dodieties prom klusētiņām. Mrs. Uh, Toja, you have a... Uh, Toja kundze, jums ir jautājums par uh, reglamentu. Not... Cienījamie kolēģi, kas nepiedalīsies balsojuma skaidrojumā, vai jūs varētu doties prom un darīt to klusu, lai pārējie var izteikties mierīgi? Man ir jautājums par mūsu darba kārtību veidu, kā mēs darbojamies. Sanāksmes sākumā mēs Mēs runājām par valsti, kur ir Eiropas Savienības dalība valsts. Es gribētu, lai deputāti būtu izturēties pret citiem ar pietiekamu cieņu, respektīvi, lai mēs nedzirdētu vairs šādus apsūdzējumus. Mēs, mana valsts, mēs esam konstitucionālā valsts, mums ir prezidents, kas darbojas saskaņā ar konstitūciju, un līdz ar to, ja kādam ir kaut kādi uzbrukumi mūsu konstitūcijai, tas ir ļoti nopietni. Itālija pēdējās dienās ir parādījusi, ka tā var sevi aizstāvēt un aizstāvēt tiesiskumu savā valstī, tāpēc arī šādi izteikumi ir galīgi nepieņemami. Vārdi, ko mēs dzirdējam, ir galīgi nepieņemami. Vienkārši mēs dzirdējam to, ka kāds, kurš vēlas uzbrukt, viņš to ir izdarījis. Es neļāvu izteikties deputātei, tāpēc, ka arī, tāpēc, ka šis jautājums nebija saistīts ar reglamentu. Bet jā, runātāja tika pārtraukta, un um, ne, es nemaz nesapratu, par ko jūs runājat, bet noteikti mēs piefiksējam visu. Bet būtiskākais ir tas, ka jūsu komentārs nebija vietā, un tagad mums ir balsojumu skaidrojums, un tad mēs sāksim ar Agilēra Garcia ziņām vērtību ķēdes optimizācija Eiropas Savienības zivsaimniecības nozarē, un sāksim ar Damato kundzi divas minūtes.